pirmajā plenārsēdes sanāksmē, kas notiek pēc šausminošā atentāta, kas skāra 22. Uh, maijā Manchesteru, diemžēl, pēc šī traģiskā notikuma. Uh, asins izliešana, ko īsteno teroristi, nav izbeigusies. ISIS Eģiptē ir uzbrukusi uh, koptiem, Terorisms skārs vēlreiz ir arī Kabulu, Bagdādi, kur um, nevainīgi cilvēki barbariski vienkārši tiek nogalināti. Visu mūsu vārdā un ar vislielāko striktību mēs uh, vēlamies paust savu solidaritāti un tuvību uh, visiem upuru uh, ģimenes locekļiem. Šeit runa ir par nevainīgām uh, Eh, personām, kas eh, neko nav sliktu darījuši un kas ir vienkārši miruši barbarisma rezultātā. Eiropas parlaments eh, vienmēr ļoti spēcīgi un strikti nosodījis šādus traģiskus notikumus un šausminošus uzbrukumus, un tādējādi aicinu tagad visus ievērot klusumu brīdi. Man ir uh, jāpaziņo plenārsēdē uh, lēmumu, kas ir pieņemts Amerikas Savienotajās valstīs. Trumps ir, Trumps ir lēmis izstāties no Parīzes nolīguma.